Kopas kundze ir uzbrukts, un tad attiecīgi arī no abām pusēm mēs varētu šo jautājumu risināt. Mēs darīsim savu darbu. Un tagad nelos runāt par lietu, kas man ir ļoti tuvu sirdī. Es vēlos runāt par Saudija-Arabijas žurnālistu Sa Hamza Sangari. Viņš ir uh, Malaizijā uh, aizturēts par uh, par dieva nomelnošanu, un tagad viņš ir nosūtīts uz Saudi Arābiju, un tur savukārt par šādiem izteikumiem, kas it kā ir vērsti pret dievu, tur draud nāvis sots. Līdz ar to ir nepieciešams um, šo jautājumu risināt. No vienas puses, protams, ir skaidrs, ka reliģiskie uzskati ir jārespektē, bet tas attiecas uh, uz vispārējiem aspektiem un kāpēc, kas tad tur īsti notika. Viņš sacerēja uh, nelielu, uh, nelielu dzēju un tad sanāk tā, ka viņam draud par to nāves sods un, protams, darīsim visu, lai nu, varētu no šī nāves soda izvairīties. Cienījamie kolēģi, nelos teikt, ka gan uh, ka uh, man sniedz informācija par to, ka Nīderlandes partija PVV ir izveidojuši savu mājaslapu, un tur ir informācija par to, ka uh, Austrum Eiropas un Centrāla Eiropas um, darbinieki, kas tagad uzturās Nīderlandē, ka pret uh, viņiem ir vērsta informācija, un arī komisāri mums sniedz informāciju par to, ka šāda uh, šāda, šāds mājaslaps ir ierīkošana ir ļoti kritiski apskatāma, ka nevar, nevar to izturēties neitrāli. Un tāpēc, cienījamie kolēģi, es varu teikt, ka man pašam nav informācijas, neesmu ielūkojis šajā mājaslapā, bet ir paredzēts 1. martā tikties ar Nīderlandes premjerministru, un mēs varētu par šo jautājumu runāt bet es gribēju jums sniegt informāciju par to, ko teica Rēdingas kundze. Un tagad lūdzu Vortmanas kolas kundze. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Tātad propolan.nl Eh, tā tad ir tāda tīmekļa vietne, un tie, kas nepiekrīt PVV tīmekļa vietnē, tie var ieiet manas pieminētajā saitē un izteikt savu neapmierinātību. Ja jūs gribat soldāt paust savu viedokli, tad, tad propoland.nl tā ir tā vieta, kur jūs varat paust savu protestu. Bankoli. Paldies! Tagad lūdzu Kesperonē kungs. Presidente, uh, Priekšsēdētāji. Es dzirdēju, ka jūs aizstāvējāt vārda brīvību saistībā ar arābu žurnālista lietu. Jūs teicāt, ka acīm redzot būs jāsūta arī attiecīgā saitu stimuļu viesaistībā ar ungāru žurnālistu. Vajadzētu vārda brīvību pilnīgi visiem garantēt. Sperānīkungs, manuprāt, um, jūs neuzmanīgi klausieties, ko es teicu. Tagad Intveldes kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, cenšos turpināt Portmans Kolskundz teikto. Es domāju, tā ir ļoti jauka iniciatīva, bet būtu pareizāk, ja mēs šeit parlamentā nāk klajā ar publikas paziņojumu eh, par šo iniciatīvu no PVV puses un ar šo iniciatīvu iniciatīvu šī partija aicina cilvēks izteikt sūdzības anonīmā veidā, kas ir vērstas pret citiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs gadījumā, mēs noteikti negribētu redzēt tādu situāciju mūsu sabiedrībā. Jā, point. Jā, Intveldes kundze. Vēlos teikt, jā, ka daudz kolēģi noteikti atbalstīt, kā es jau teicu, es pat neesmu ieskaties šajā mājaslapā, bet uh, es noteikti kontaktēšos ar Redingas kundze, runāšu arī uh, ar visiem pārējiem iesaistītām personām un arī, lai pilsoniskā sabiedrība šo jautājumu risinātu, bet lūdzu dariet tā, kā teica Vertmanas Kolas kundze, mm, šādā veidā mēs varētu uzsākt dokumentu virzību. Un tālāk mēs varam sākt izskatīt darba kārtību. Un sāksim ar bezpajumtnieku stāvoklis Eiropā.